Jūsu ziņojums par 2015. un 2016. gada subsidiaritātu un proporcionalitāti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu jau vairākus gadus uh, lasu igad ziņojumu par subsidiaritātu un proporcionalitāti, un tas man sagad arvien vairāk baudas. Plenārsēdē Mm, šis gan tiek skatīts kā pēdējais ziņojums pulksten pusdienas vakarā. Tas man nevisai patīk, bet, nu, tomēr atgādināšu, ka šie principi nav pamats nerīkoties, bet gan um, kompetenci sadalījuma princips starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Eiropas Savienība saskaņā ar uh, samēri, subsidātars principu var iesaistīties tikai tādā, ja um, rīkoties efektīvāk, tā var nekā es dalību valstis. Un uh, runājot par uh, subsidiaritā, proporcionalitātes principu, ir jāīsteno tādi um, pasākumi, kas ir samērīgi. Tātad šie ir svarīgi principi saiknēs starp uh, Eiropas Sanību un tās pilsoņiem. Šīs princips nevar izmantot, lai veicinātu eiroskeptismu vai bezdarbību. Gluži otrādi. Pašreizējais ziņojums attiecības attiec uz 2015. un 2016. gadu. Nu, tiek secināts, ka instrumenti īpaši attiecībās 2015. gadu ir daudz skaitlīgi. Un te ir runa par Eiropas Savienības likumdošanas procedūru ietekmes novērtējumu. Uh, HIPEX platforma, uh, iekšējās reformas REPEX un CONNECT. Te ir arī jāpiemina reģionu komitejas darbs un kosāk secinājumi, arī dzelnās kārtības, kārtības procedūra. 2014. gadā nacionālajie instrumenti īpaši interesēs par jauno iespēju refit programmas ietvaros. 2015. gadā uh, ievērojami pieauga uh, pieprasījumi no nacionālajiem parlamentiem. Nav vajadzības izveidot jauns instrumentus, ja nav izmantoti, izmantots pilnīgais pašreizējo instrumentu potenciāls. Tātad uzsvēršu, ka nav vērts iekļaut jauns instruments procedūras, kas eh, padarītu administratīvo slogu smagāku un bremzētu likumdošanas procesu. Es uzskatu, ka kopā ar ēnu referentiem mums ir izdevies izstrādāt eh, līdzsvarotu ziņojumu, kas aicina uzturēt efektīvu, Savienību, ievērojot atšķirības un pateicos kolēģiem par viņu kolēģālo atbalstu. Un tagad runājot par Cimermans eh, komandu, jūs zināt, ka Junkera kungs ir izveidojis pārdomu grupu mm, par subsidās principu nu, sadarboties Nacionālo parlamentu, reģionālo komiteju un Eiropas parlamentu sadarbību. Eiropas parlaments atteicās piedalīties šajā procesā, taču uh, parlaments atteicās ne tāpēc, ka tas necienīja šo procesu, bet tāpēc, ka tas uzskata, ka viņa uh, uh, sniegtā, viņam sniegtā iespēja izteikties tikai a posteriori neatbilst tā kompetencēm. Mēs esam sadarbojušies arī ar Kozak. Uh, komiteju un reģionu komiteju. Es vēlos, lai sadarbība ar reģionu komiteju tiks stiprināta. Esmu uzrakstījis arī vēstuli par to parlamentam. Reģionu komiteja ir vērtīgs ķēdes posms starp Eiropas Savienību un tās reģioniem. Tāpēc es uzsvēru, ka ir svarīgi stiprināt, tuvināt e, Eiropas Savienību e, reģionālajām institūcijām. Tikai darbojoties kopā, mēs varam īstenot politiku, kas ir mūsu pilsoņu interesēs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Tēlo kundze vārds Mimīts kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, cienījamies deputāts. Vēlos pateikties referentē Dēlvo kundzei par viņas lieliski paveikto darbu un par pozitīvajiem secinājumiem, pie kuriem viņa nonākusi. Kopš Junkera komisija stājās pie valdības grožiem. Tā ir iestājusies par subsidāts un par personāts principu ievērošu. Mēs vēlamies sadarboties ar nacionāliem parlamentiem un citām Eiropas Savienības iestādēm, lai nodrošinātu, ka katrs priekšlikums izpild šo principu prasības. Un mēs uzlabojam mūsu kopīgo izprat par to, ko nozīmē subsidaritāte un proporcionalitāte iestāžu nolīgums par labāku likumdošanu, kurus trīs institūcijas parakstīja pirms trim gadiem, atkārtoti uzsver to, ka ir jānodrošina šo principu pilnīga ievērošana, izstrādājot Eiropas Savienības tiesību aktus un izvērtējot to ietekmi. Mēs esam apliecinājuši kopīgo apņemšanos panākt izmaiņas, kuras Eiropas Savienības pilsoņi vēlas piedzīvot. Mans kolēģis, Eiropas komisijas pirmais vietnieks, Timermans kungs vēlējās būt šeit klāt, taču viņam bija jābūt Luksemburgā vispārēj lietu padomas sanāksmē. Viņa komisija ir ieguldījusi daudz, lai panāktu labākus regulējumus. Mēs esam spēruši nopietnus soļus, lai panāktu lielāku caurskatāmīgu sabiedrības iesaisti un tādu likumu pieņemšanu, kas pamatojas uz apliecinājumiem. Tā tiešām ir bijusi kultūras revolūcija un tā ir nesusi augļus. Priekšsēdētājs Junkers 2016. gadu paziņoja par stāvokli Eiropas Savienībā paziņoja par savu lēmumu izveidot eh, proporcionalitātes un subs, proporcionalitātes un subsidiaritātes principu pārdomu grupu. Mēs vēlamies nodrošināt, ka lēmumi ir sabalansēti un tiek pieņemti atbilstošā līmenī, vai tas būtu Eiropas, reģionālais, nacionālais vai pašvaldību līmenis. Un mums ir jāapspriež, vai ir tādas politikas joms, kur kompetences varētu sadalīt citādi, atdotot atpakaļ dalībvalstī. Komisija ir ņēmus vērā parlamenta lēmumu nepievienoties darba grupai. Mēs arī uztver, uzsveram to, ka e, mūsu durvis parlamentam ar vienu ir pavērtas, ja parlaments vēlas mainīt savu viedokli. Mēs augstu vērtējam to, ka ziņojums, kur šodien apspriežam, ataino parlamenta intereses, sniegt savu ieguldījumu, lai īstenot un uzraudzītu, uzraudzītu subsidiaritātes principu. Uh, Daudzi jūsu ierosinājumi ir ļoti līdzīgi tām idejām, kuras pat laban izskata pārdomu eh, komanda. Runājot par subsidiaritātes kontrolas mehānismu, mēs esam vienas prātas, ka nacionālajiem parlamentiem ir skaidri jāpaskaidro tie iemesli, kur dēļ viņi uzskata, ka priekšlikums neievēro subsidiaritātes principu. Jūsu ziņojums pieprasa, lai komisija uh, ziņo par savām atbildēm nacionālajiem parlamentiem, lai Eiropas parlaments tik par to informāts. Atgādināšu, ka mūsu atbildi mēs publicējam mūsu tīmekļa vietnē. Es esmu arī ņēmis vērā ierosinājumu komisijai pārdomāt par uh, atvaļinājumu periodu no, jā, kas ir astoņu nedēļu laikā, kā mēs to parasti darām. Astoņu nedēļu periods ir noteikts līgumā, taču mēs izskatām šo iespēju subsidiārāts un proporcionāls principa gaismā. Nepārprotami komisijai, komisija nav vienīgā, nāk, kas nāk klājā ar labām idejām, tāpēc mēs esam gatavi apspriest tās konstruktīvas idejas ar nacionālajiem parlamentiem. 2015. gadā 18 parlamenta atbalstīja uh, ideju par uh, pārtiks atkritumu apjomu samazināšanu un komisija 2015. gada decembrī pieņem atbilstošu dokumentu. Es piekrītu jums, ka šāda institīva apliecina to, ka nacionālajie parlamenti var izpildīt konstruktīvu lomu institucionālā ietvarā. Mēs uzskatām, ka mums galvenokārt jāpievērš uzmanība pašreizējo mehānismu izmantošanai, uh, izmantojot pilnīgi to potenciālu, nevis uh, pievēršoties uh, debatēm par uh, oficiālām izmaiņām, kas paredzētu arī līguma izmaiņas. Paldies! Paldies, Preda kungs! Vienu minūti! Paldies, priekšstādātāji! Vēlos apsveikt Delvo kundzi par uh, šī ziņojuma izstrāde. Vēlos arī pateiktiet uh, vairākiem kolēģiem, kas izstrādāja AFCO atzinumu. Ikgadās ziņojums par subsidiarās principu proporcionāls principu ir ļoti svarīgs instruments, lai novērētu, nu kā šie principi tiek ievērot, un lai arī rūpētos par Nacionālo parlamentu prerogatīvām. Ir mehānismi, kas pārāda subsidiarās principu un no proporcionāls principu atbilstoši ievērošanu, un ir arī dzeltenās kartītes procedūra Nacionālie parlamenti uh, interesējas un izmantoja iespēju um, uzturēt labas attiecības ar Eiropas parlamentu. Ir jāparedz elastībā, agrinā brīdinājuma gadījumā. Un tas jāiekļauj arī ziņojumā par nacionālo parlamentu. Eiropas tautas partijas vārdā. Uz divām minūtēm vārds Rādēva kungam. Požu predsedatelu, uvažājumi kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, vēlos apsveikt mūsu referenti un vēlos no visas sirds pateikties par lielisko sadarbību, kāda mums bija saistībā ar šo ziņojumu. Tāpat arī vēlos pateikties visiem ēnu referentiem Manuprāt, šajā ziņojumā ir panākts pareizs līdzsvars, tas pareizi attais, ataino Eiropas komisijas ziņojumu par subsidiaritātu un proporcionalitātu 2015. un 16. gadā. Vēlos apsveikt Eiropas komisiju par pēdējos gados uh, panāktajām iniciatīvām, kas ir uh, noveduši pie šo divu principu labas uh, īstenošanas Eiropas Savienības tiesību aktos. Uh, Šobrīd, kad Eiropas Savienība saskaras ar vēl nepiedzīvojušu krīzi, ar savas identitātes pārvērtiešanu, ir būtiski, lai mums būtu un notiktu pamatīgs darbs tajās jomās, kur varam nodrošināt pievienoto vērtību. Tādēļ mums ir jāpiemēro šo divi principi. Uh, Citādi eiroskeptiķi gūs pārsvaru. Nacionāla parlamenti pārstāv Eiropas pilsoņus nacionālajā kontekstā. Tie ir būtiski, lai panāktu viedokļu samierināšanos starp dažādām institūcijām un sabiedrību. Tādēļ, manuprāt, tiem ir jānodrošina reāls iespējas piedalīties, nodrošināt lielāku elastību priekšlikumu, aprēķinot šo astoņu nedēļu periodu, kura laikā parlamenti var sagatavot un nosūtīt savus ziņojumus, atzinumus. Subsidiaritātes un principāls principu ievērošana tikai uzlabos tiesību aktu pieņemšanu un arī palielinās uh, pilsoņu uzticēšanos mums. Paldies, un tagad no sociāldemokrātu grupas eh, vārds Koferatī kungam. Vienu minūtu lūdzu. Šis eh, ziņojums, par kuru diskutējam, ir ārkārtīgi līdzsvarots. Tas tika sagatavots ar uh, lielu atdevi. Šeit vēlos par to pateikties Dilbau kundzei. Šis uh, ziņojums par gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti ir ārkārtīgi nozīmīgs instruments. Ar tā palīdzību mūsu demokrātiskā praksa tiek piepildīta ar, sekto, ar saturu. Uh, Dažās jomās šeit ir vēl jānodrošina izaugsme, jānotiek intensīvākai darbībai. Dažreiz e, savienībai ir jāgroza jau pieņemtie likumi ja tas ir nepieciešams. Mums ir jānodrošina pozitīvi signāli, jo tikai tādējādi mēs uh, gūsim uh, labumu mūsu pilsoņiem, un tikai tādējādi mēs varam reaģēt uz mūsu pilsoņu vēlmēm, prasībām tāpat arī Nacionālo parlamentu prasībām izmantot šo zaļo kartītes. Vēlos pieminēt vienu piemēru. 90. gados komisija tika aicināta vairāk ņemt vērā uzņēmumus. Un uh, tad attiecīgi sekoja arī attiecīgs darbs. Paldies. Nākamais runātājs Karim Kungs. Minūte. Paldies, priekšētāja komisāra kungs. Vēlos paust pāris vispārīgs dabas komentārs un varbūt personīgs dabas komentārs. Dargo Madī, vēlos tev personīgi pateikties par šo izcilu paveikto darbu mūsu komitejā parlamentē, bet īpaši vēlos pateikties tev par to, ka vienmēr uzklausīji manus priekšlikumus, nevienmēr piekriti tiem. Uh, taču nu, tāds ir tavs eh, darbs un vēlos pateikties par šo atvērtību manām idejām. Vairāku gadu garumā es strādāju pie subsidiaritātes un proporcionalitātes jautājumiem Un tad, kad eh, runa bija par šo jautājumu prezentāciju parlamentā, pārstāvēja ļoti spēcīgus viedokļus. Šajā gadījumā ir vesela virkne aspektu, kurus nevar atbalstīt, taču nebalsošu pret šiem ziņojumiem, jo situācija ir tāda, kā ir. Un es vienmēr esmu uzskatījis, ka mums ir daudz ciešāk jāiesaista nacionālajie parlamenti mūsu likumdošanas procesā. Uh, Citādi mēs nonākam tādā situācijā, kādā atrodas mana valsts šobrīd. Un šī ir pēdējā iespēja, kad es varu šajā namā izteikties par šo konkrēto jautājumu. Taču beigās mēs paliekam ar uh, tādu situāciju, kur populāri uh, lēmumi tiek atbalstīti no parlamenta puses un nepopulāri nē, un parlaments tiek vainots par tiem. Taču mums ir jāgrož šī situācija. Paldies. Nākamais runātājs būtu Nēkūns. Lūdzu, vienu minūtu. Merci. Merci, madame la. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms varu konstatēt, ka ir izmaiņas uz labo pusi šīs rezolūcijas saturā attiecībā uz subsidiārs principu, proporcionālās principu Eh, es tomēr vēl, es arī vēlos cerīt, ka ka tas nav tikai eh, vēlēšanu kampaņas eh, triks, lai panāktu arvien lielāku subsidaritāti. Taču arvien būšu modra, raugoties, kā Eiropas institūcijas ievēro šos pamatprincipus. Otkārt, augstu vērtēju Nacionālo parlamentu mm, vēlmi izmantot otrajā protokolā paredzēto lielāks iesaists iespēju. Turklāt arī esmu priecīgi par zelnās kartīņas procedūru. Es domāju, ka pamatot viedokļa iesniegšana ir jāparedz visa procesa gaitā. Tas ir nepieciešams, jo nacionālajie parlamenti ir Eiropas pukstošā demokrātijas sirds. Paldies! Brīvajā mikrofonā, ko pierakstījies tikai viens, pieteicies viens deputāts Mārijas kungs. Ak, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, vēl viens ir pieteicies. Labi. E, tā bija mana kļūda, saka priekšsēdētāji, es atzīstu, jo vairs nav, e, jo nu jau ir vēls vakars. Tad došu vispirms vārdu Pospišilu kungam un tad jums, Marijas kungs. Nav ieslēgts mikrofons Pospišilu kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Mani vienmēr ir ieinteresējusi superdarbība subsidiaritātes proporcionalitātes jautājums un ļoti priecājos, ka par tiem tagad diskusējam. Taču, diemžēl, jau ir ļoti vēls un mūsu zālē nav tik daudz deputātu. Taču, manuprāt, šie divi principi ir ārkārtīgi būtiski un paši svarīgākie Eiropas Savienībā likumus pieņemot. Un mums ir jāstrādā pie tā, lai šie pamatotie atzinumi no Nacionālo parlamentu puses eh, tiktu sagatavoti daudz labākā veidā, daudz aktīvāk, un mums nākotnē ir jānodrošina tas, lai nacionālie likuma pieņēmēji neapgalvotu tādas lietas, ka, ja mēs zinātu, ka šis likums tiks pieņemts no Eiropas Savienības puses, tad mēs būtu iebilduši. No tā mums nākotnē jāizvairās. Tādēļ es atbalstu Eiropas komisiju un Junkeru kungu šajā kontekstā, un es Priecājos, ka mēs pieņemam mazāk tiesību aktu, bet daudz kvalitatīvākus. Tagad vārds Mārijas kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti ir īpaši svarīgs. Uzsvēra, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu lēmumi tiek pieņemti pēc iespējas tuvāk pilsoņiem. Tas nozīmē to, ka tas ir demokrātijas princips. Tas ir princips, kas sadala pilnvaras, un tas nozīmē to, ka tiek atlasīti līmeņi, kuros tiek pieņemti lēmumi, tad, kad ir runa par tematiem saistītas ar Eiropas Savienības um, concurrent powers, kas saka angliski, um, pilvarām, kas sakrīt. Tā tad tā tiek leģitimizēts pats Eiropas projekts, tiek piešķirt īpaši lomu nacionālajiem parlamentiem, tiem ir veto tiesības, tiem ir dzeltenos kartītes tiesības. Uh, tiem ir iespēja apšaubīt e, Briseles iespēju pieņemt lēmumu par visu. Tātad e, subsidācijas principam pateicoties tie, kas stiprināta Eiropas Savienība. Paldies! Mimīce kungs, atgriežamies pie jums šovakar pēdējo reizi, lūdzu. Thank you, Madam President. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Stil, Broka kungs, ko jūs vēlēties teikt? Jautā priekšstādātāji. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, Broka kungs, saka priekšstādātāji. Es noteikti trīsreiz biju pieteicies brīvā mikrofona procedūrai. Nu, atvainojos, ka jūs neņemat mani vērā, vai nu arī man ir tāds smags liktenis, ka mani neņēma vērā. Ne dites pas une chose pareille, monsieur Brock. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Jā, es tiešām jūs nebiju ievērojis brīvā mikrofona procedūra. Es tiešām ļoti atvainojos, saka priekšsēdētāja. Vai jūs vēlaties uh, izteikties tagad brīvā mikrofona procedūra? Nu jā, trīs uh, dāmas šeit priekšā man to ļaus. Lūdzu, kungs, vienu minūti jūs rīcībā. Priekšsēkungs, komisārkungs, liels paldies par iespēju paust pāris teikumu. Manuprāt, šie principi proporcionalitāte un subsidiaritāte ir mm, izšķiroša ne tikai efektivitātei, bet arī lēmumu efektivitātei. Tas ir būtisks mūsu organizācijas instruments, lai kaut ko mainītu, panāktu. Taču vienlaikus ir jāredz tas, ka šiem diviem principiem ir arī vēl Trešais uh, loceklis so, - solidaritātes princips. Un ir jāredz, ka dažādas valsts uztver šos principus dažādi. Tas, ko bagātas valsts uzskata par subsidiaritāti, to tā neuzskata nabadzīgas valsts, tās pieprasa solidaritāti. Tādēļ vienmēr ir jāievēro līdzsvars starp šīm lietām vēlos atgādināt par to, ka nacionālie parlamenti spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Runā ne tikai par uh, dzelteno kartīti, bet arī oranžo kartīti Lisabonas līguma ietvaros. Un šī kartīte ir daudz spēcīgāka nekā dzeltenā kartīte. Tas mums ir jāpatur prātā. Taču vienmēr ir jāpieņem lēmums tajā līmenī, kur kompetences nosaka līgums, un šeit nedrīkst sajaukt lietas. Paldies, Brokungs. Mimits kungs, es atvainojos, ka iepriekš jums devu vārdu, pēc tam to atņēmu. Tagad lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, noslēgumā vēlos jums apliecināt visiem deputātiem to, ka komisija nodrošinās to, lai subsidaritāte un proporcionalitāte paliktu Eiropas Savienības demokrātiskā procesa kodolā. Un mēs turpināsim kopā ar jums strādāt, kopā ar padomi, nacionālajiem parlamentiem, saistībā ar šiem un citiem būtiskajiem jautājumiem. Lielas paldies par jūsu uzmanību, godātie deputāti! Paldies, priekšsēdētāji, un noslēguma vārdam Delvo kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, šīs diskusijas beigušās skaisti, kaut arī ir zināmas eh, traktējuma nianses visumā viedoklis par subsidiāti un proporcionāti ir visiem vienāds. Pateicos Broka kungs, ka uzsvērēt, ka šie nav vienīgie Eiropas Savienības darbības principi, ka solidaritāte arī ir princips, kam ir savu vieta Eiropas celtnē. Tātad mums jāturpina iedrošināt nacionālajie un reģionālajie parlamenti, lai tie pilnvērtīgi izmantotu to rīcībā esošos instrumentus, un mums ir tie jau jāpadara par atbildīgiem, lai tie nevainotu Briseli viso šīs pasaules ļaunumos, bet lai tie tā vietā izstrādātu konstruktīvus priekšlikumus mūsu projekta darbībai. Es, protams, aicinu visus balsot pār šo lielisko ziņojumu, saka Davo kundze. Paldies, smejoties, saka priekšsēdētā. Es arī tā ceru.